Man jums ir, dāmas un kungi, jāpaziņo, ka es esmu saņēmis uh, rakstisku pieprasījumu par to, ka būtu jālikvidē rakstiskās deklarācijas, bet uh, mūsu reglaments to neparedz. Mēs esam izplatījuši arī piecus uh, parlamenta apstiprinātus tekstus, kas tiek uzskatīti par apstiprinātiem. Uh, Un, ja zināms deputāts skaists to pieprasa, par tiem ir jābalso. Šie teksti tiks publicēti šīs dienas uh, plenāras sesijas pro protokolā kopā ar uh, padomes. Uh,